Paldies visiem, kas parakstīja šo deklarāciju, pateicoties jūsu palīdzībai. Um, klejojošo suņu problēma reiz par visām reizēm varbūt tiks atrisināt Eiropā. Paldies! Paldies eh, Sarbu kundzei! Un tagad pārējām pie balsošanas procedūras. Pirmais eh, punkts, par ko mums ir jābarvo, jābalso, ir Eiropas Savienības un Kaba verdes nolīkums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem. Tas ir Rikē kunga ziņojums. Kurš par šo ziņojumu pret atturs pieņemts? Nākamais punkts, par ko mums ir jābalvo, jābalso, ir apdrošināšanas garantiju sistēmas ziņojums Kinēra kungs. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Paldies. Paldies ziņojumu sagatavotājām. Nākamais ziņojums ir Kazakunga ziņojums PVN nākotne. Kazakungam vārds lūdzu. Thank you, Paldies, priekšsēdētāja kungs. 13. punkts, to pilnībā ietver 9. punkta daļa, un es vēlētos nākt klajā ar mutisku grozījumu, lai svītrot šo 13. punktu un arī citas grupas piekrīt šim grozījumam. Par to jūs vēlētos informēt. So... Prieksēdētājs, vai ir kāds, kurš ir pret šo grozījumu? Ja ir, tad lūdzu pieceļaties. Neredzu nevienu, kurš būtu pret. Głosujemy. Tad balsojam. Balsojam par tekstu grozītajā teksta redakcijā. Personālais balsojums lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Dziękuję panu Kasa. Pasakāmies Kasa kungam. Nākamais punkts, par ko ir jābalso, ir Šaronas Baulas ziņojums - Eiropas centrālās bankas valdes locekļa iecelšana. Un Jorgs Asmusena kungs ir ierosināts kā iecelta valdes locekļa iecelšana, un tas ir slēptais balsojums. Izmantosim balsošanas mašīnas, bet vēlētos deputātus informēt par to, ka būs zila gaismiņa iedegsies jūsu mašīnā. Nekāda cita zaļa, sarkana, dzeltena, nē, kad būsiet nobalsojuši, ieteksies zila gaismiņa, jo tas ir slēptais balsojums. Sākam lūdzu balsot! Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot! Pieņemts. Apsveicam. Apsveicam jauniecelto valdes locekli un vēlētos pateikties arī Baulas kundzei par sagatavoto ziņojumu. No e, Jā, izskatās, ka sēdes labajā pusē ir tehniskas problēmas. Es pie jums nosūtīšu tehniku, lai salabo balsošanas mašīnu. Nākamais darba kārtības punkts ir ES garantija piešķiršana EIB attiecībā uz zaudējumiem, kas saistīti ar aizdevumiem garantijām ārpus ES īstenotiem projektiem. Kalfina kunga ziņojums grozījumi netika iesniegti par šo ziņojumu. Un tāpēc padomas kopējā nostāja ir tikus pieņemta. Nākamais ziņojums ir vēlreiz Bols kundzes ziņojums Eiropas Savienības parakstīšanās uz Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas palielinātā kapitāla daļām. Pirmais bloks, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par komisijas priekšlikumu grozītajā redakcijā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsojam par likumdošanas priekšlikumu kopumā. Elektroniski balsošana lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Baltas kundzi ar ziņojumu pieņemšanu. Nākamais balsošanas punkts ir apvienoto nāciju organizācijas šaujamieroču protokola desmitā panta īstenošanu un šaujamieroču, to detaļu sastāvdaļu un munīcijas eksporta atļauju, kā arī importu un transītu pasākumu ieviešanu. Jakulīno kungs, eh, jums vārds lūdzu. Es eh, pavisam īsi, priekšsēdētāja kungs. Runājot par mazo un vidējo uzņēmumu izmaksām, kā arī lielāka, lielāka izdevuma nastas sadalījums, mums ir jābūt pavisam skaidrākai procedūrai, kāda ir drošības standarta noteikšana un kādas ir tirsniecības procedūras ar citām valstīm, kāda ir likumdošana, kas darbojās konkrētajā situācijā, kāda ir izsakojamības uzlabošanas procedūra. Tā ir specifiska atbilde, piemēram, tai traģēdijai, kas vasarā piemeklēja Norvēģiju. Drošības pasākumiem šaujamieroču jomā ir jābūt labākiem, un katrā ziņā daudz nodarbojās ar tā saucamo brīvā laika šaujamieroču izmantošanu un šaujamieročiem citās vietās. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad pirmais kompromiss grozījuma bloks, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem par pret apturas pieņemts. Un tagad balsojam par visu ziņojumu kopumā. Personālais balsojums lūdzu, lūdzu sākam balsot, vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais balsošanas punkts ir Moreja kunga ziņojums ārkārtas tirzniecības pasākumu ieviešana valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistīts ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu. 27. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Un tagad balsojam par komisijas priekšlikumu ar izmaiņām par pret atturus pieņemts. Un tagad balsojam par likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu. Personālais balsojums lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Moreiras kungu. Nākamais balsošanas punkts ir trīs rezolūciju priekšlikumi par gatavošanos Eiropadomas 11. gada 23. oktobra sanāksmai. Vispirms četru politisko grupu rezolūcija. Balsojam vispirms par trešo punktu, kurš ir sadalīts divās daļās par pirmo daļu par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais punkts. Otrai, otrā, otrais ievilkums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais pants. Atkal divās daļās. Par pirmo daļu par pret attur pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. Piektais pants. Piektais ievilkums. Pirmā daļa Tas ir pieprasīts dalītais balsojums par, pret, atturs, pieņemts. Piektais pants. Piektais ievilkums ir pieņemts. Piektais pants, sestais ievilkums, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Un tagad rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemts. Un tagad eh, pārējās rezolūcijas mēs nebalsojam. Nākamais darba kārtības punkts ir rezolūcija priekšlikuma par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Schengens zonai. piecu politisko grupu rezolūciju priekšlikumu. Otrais grozījums par pret atturs noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturs noraidīts. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā par pret atturs pieņemts.